Right, let's get going on the explanations. Eh, pāriesim eh, pie balskaidrojuma Kalerovska kungs. Eh, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Zinātne iet uz priekšu un arī ekonomika iet uz priekšu un autorskie pētniecības veidi ļauj mums risināt jautājumus izdevīgāk gan uh, zinātnē kā tādai, gan arī cilvēkiem, bet ir jāsaprot, ka ir zināmas izmaksas, ir arī sava cena tam visam. Jo, ja cilvēks nerūpēsies par dabas likumiem, neievērošies likumus, tad daba vienkārši sacelsies. Tieši tādēļ ir īstais brīdis, lai uh, rūpētos par mūsu mazajiem brāļiem, par dzīvniekiem, tāpēc es balsoju par šo labo kompromisu, jo no vienas puses ir runāts par to, ka zinātniska pētījuma var turpināties, bet no otras puses maksimāli ierobežotas cilvēku eh, dzīvnieku ciešanas, kas tiek izmantot šajos pētījumos. Paldies! Liels paldies, saka priekšstādātais Sizēlī kundze. Lūdzu. Sorry about the noise. Kolēģis, will you be uh, quiet as you leave? Kolēģi, lūdzu, klusām ejiet ārā no zāles. Siela kundze. Paldies, priekšētāji. Eiropas direktīva par pārbaudēm ar dzīvniekiem no 86. gada bija jāpārskata. Man nepatīk, ka saskaņā jauno priešlikumu pārbaudas ar dzīvniekiem joprojām ir iespējams. Tomēr es balsoju par šo direktīvu trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka šādas pārbaudas ir iespējams tikai tad, ja cilvēka labklājība ir nepieciešams uzlabot. Tas ir jautājums par cilvēku uh, cieņu par uh, to, ka jāklāj nepieciešamie medikamenti un jaunā direktīva izmantos mazāk dzīvnieku šādās pārbaudēs. Un vēl viens iemesls ka šādos pārbaudēs dzīvnieki, kas tiks izmantot, tiks turēt labākos apstākļos un uh, tiks nodrošināta labāka labturība, bet es ceru, ka nākotnē šādas pārbaudas dzīvnieku vispār nevajadzēs. Paldies tālāk Jāna kungam. Jā, vielen dank. Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Dzīvnieku aizsardzība ir jautājums, kas Eiropā cilvēkiem ir ļoti svarīgs. Tieši tādēļ esmu ļoti gandarīts, ka mūsu referente Ieglis Konze varēja panākt labu risinājumu attiecībā uz testēšanas dzīvnieku aizsardzību. Ar jauno direktīvu ir teikts, ka ir nepieciešams samazināt dzīvnieku izmantošanu, respektīvi izmantot tikai un vienīgi tad, ja nav nekādas alternatīvas, bet arī šajā gadījumā ir ļoti stingra kontrola. Manuprāt, tas ir labs līdzsvars starp dzīvnieku tiesību aizsardzību un pētniecības vajadzībām. Ļoti svarīgi, lai Eiropā būtu labs aizsardzības līmenis. Es uzskatu, ka šis risinājums ir labs risinājums, bet es ļoti ceru, ka visas valstis efektīvi īstenos šos noteikumus. Paldies! Antenioci kungs, vienu minūtu. Grazie, signor Presidente. Paldies. Es uzskatu, ka par šo ļoti jutīgo jautājumu, par runājot par dzīvnieku aizsargāšanu, kurus izmanto zinātniskos eksperimentos, mums ir izdevies atrast labāko kompromisu starp zinātnes vajadzībām un nosacījumiem attiecībā uz dzīvnieku labturību, kas tiek izmantot šādiem mērķiem. Tieši tādēļ es balsoju par savas kolēģis Jēgas kundzes ziņojumu. Vienlaicīgi es piekrītu tam, ka dalību valstīm ir jāizmanto citas metodes, nevis pārbaudēs ar dzīvniekiem, un tas jādara saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem. Paldies! Magines skundze, lūdzu. Paldies, priekšsētāji! Es vēlos apsveikt Jēglas kundzi ar padarīto darbu. Es balsoju par viņas ziņojumu, jo uzskatu, ka Tas ir pragmatiskākais risinājums problēmai, aktualizējot 86. gada tiesību aktu. Es vēlos uzsvērt, kas ir būtiski dzīvnieku labturībai, bet arī ļoti svarīgi zinātnes pētījumu turpināšanai Eiropā. Mēs tiešām riskējam, ka šie zinātnieki tiktu izsumta ārpus mūsu robežām, kur ir mazāki nosacījumi un vai arī mums ir jāuzlabo šis regulējums un dzīvnieku labturība, kas tiek izmantoti zinātniskos pārbaudēs. Mums vienlaikus jānodrošina, ka pētījumi var turpināties. Mēs laiku runājam par to, ka e, jāmudina jauniešus nodarbinoties ar zinātni, un tas varbūt nav tieši saistīts ar dzīvnieku izmantošanu, bet viņi ir jāaizsargā pēc iespējas augstākā līmenī, un ar to mēs arī panākam. Kimā kundze vārds lūdzu. You, Paldies, priekšsētāji. Es balsoju par integrētajām vadlīnijām, lai risinātu bezdarba problēmas dalību valstīs. Vienlaikus jebkuram risinājumam jāiekļauj politikas dimensiju. Barozo kungs vakar norādīja, ka četri, ir 4 miljoni neaizpildīti darba vietu. Lielākā eh, daļā šie amati prasas prasmīgu darba spēku. Un mēs piedāvājam šādu da tukšo darbu vietu uzraudzības sistēmu. Un arī atvainojiet, ka mums saka priekšsādātājs. Mēs patiesībā vēl runājam par dzīvnieku labturību. Es esmu jūs pierakstījis, ka jūs runāsiet par nodarbinātiem, tā kā varbūt jūs varat pataupīt savus komentārus, tad, kad nonāksim pie nākamā ziņojuma. Roderkungs, vien minūte. Mr. Roda. Roder kungs, lūdzu. Sorry. Okay. <laughs> Øh, oversættelsen kaldte mig Ryder, så jeg var, troede, det var en tysker, der var tale om. Øhm. Es nepareizi sadzirdēju savu <clears throat> vārdu tulkojumā. Es eh, gribu sacīt, ka eh, šeit ir argumenti par un pret. Dzīvnieku tiesības ir uh, jāņem vērā. Un arī sabiedrībā ir jānodrošina progress medicīnā cīņā pret slimībām. Ir jāatrod līdzsvars starp abām šīm pusēm. Un arī Pētniekiem ir jādod iespēju veidot jaunas ārstēšanas metodas, lai varētu ārstēt smagas slimības. Ieglas kundzes ziņojums mēģina panākt šo līdzsvaru, un tāpēc bija nepieciešams balsot pār šo priekšlikumu, un tādējādi mēs uzskatām, ka mēs varēsim pilnībā atbrīvoties no novecojušās 86. gada likumdošanas. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem... Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos runāt par pirmo grozījumu. Jā, es varu piekrist jautājumam par dzīvnieku aizsardzību, saka Pirilo kungs. Es balsoju pār, jo, manuprāt, teksts ir līdzsvarots. Tur ir runa par dzīvnieku aizsardzība tajā pašā laikā netiek apdraudēta pētniecība. Veicot pētījumus ar dzīvnieku līdzdalību, tad ir ļoti svarīgi maksimāli ierobežot, un ja ir kāds alternatīvs pētījums, kas jau ir pierādījis šos rezultātus, tad rot nevajag to atkārtot. Un vajadzības gadījumā dzīvniekus drīkst izmantot testēšanai, bet te pašā laikā ir jāsamazina dzīvnieku skaits, lai būtu tiešām minimālais risinājums, kas varēs atbilst zinātniskām prasībām. Šādā gadījumā Eiropā mēs nodrošināsim to. Un tagad lūdzu Hārtvings kundze. Lūdzu. Vēlos apsveikt Iegles kundze un visus tos, kas ir panākuši šo līdzsvarot kompromisu attiecībā uz dzīvnieku izmantošanu zinātniskiem mērķiem. Eiropas dzīvnieku labturības uh, kustība uzskata, ka šīs teksts ir pēc iespējas ātrāk ir jāpieņem. Un tai pašā laikā varēs turpināt medicīniskos pētījumus Eiropā, un šādā veidā būs efektīvi ārstniecības risinājumi un autorskie risinājumi. Kompromiss, ko šodien esam panākuši, ir arī labs solis uz priekšu attiecībā uz Eiropas regulējuma veidošanu, uz attiecībā uz dzīvnieku labturību un dzīvnieku izmantošanu. Šajā pašā laikā Vēlos teikt, ka šeit ir humāns risinājums, kur ir runāts gan par sāpju līmeņiem, un vēl ir arī teikts, ka ir nepieciešams vispirms izvērtēt vajadzību izmantot dzīvniekus pētniecībā. Tagad lūdzu Takolo kundze. Takolo kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu, ko ir sarakstījis Ieglas kundze. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs Eiropas parlamentā esam nobalsojuši par šo ziņojumu, te pašā laikā ir skaidri jāpasaka, ka šis ziņojums ir ļoti labs kompromiss starp vajadzībām nodrošināt zinātnisko pētījumu un dzīvnieku labturību. Tā pašā laikā mums ir jācenšas meklēt alternatīvus risinājumus, lai nebūtu jāizmanto dzīvnieki pētniecībā. Un, ja ir jāizmanto dzīvnieki, tad pēc iespējas mazāk, pēc iespējas nesāpīgāk un, protams, pēc iespējas mazāk dzīvnieku. Tas būtu liels izaicinājums mums, ja mēs atgrieztos pie vecās direktīvas, tāpēc es ceru, ka mēs varēsim šos noteikumus Eiropā ieviest un darīt visu, lai dzīvnieku labturība tiktu ievērota, bet tā pašā laikā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 Just one ah, second. I'm so sorry. Pardon. I'm not getting any interpretation into English. Nebija tulkojuma Zaborskas kundze jūsu sacītajiem. Šķiet, ka viss darbosies. Jā, vai es varu turpināt sakrunātāju? Smernica ir dôkazom toho, že ako ľudia cítime zodpovednosť za... Es balsoju pret šo ziņojumu direktīvai. Ir E, jābūt e, tādai, kas respektē visas dzīvās būtnes pasaulē. Bet tas ir skumjš apliecinājums tam, ka mēs esam gatavi ierobežot primātu izmantošanu dzīvnieku testēšanā e, tikai tad, ja tiek apdraudēta cilvēku dzīvība, un mēs varam to darīt tikai tad, ja nav citu metožu. Mēs varam to darīt, bet vai mēs nevaram nodrošināt tādu pašu aizsardzību nedzimiešiem bērniem? Diemžēl. Uzklausot eh, šo uzstāšanos, es eh, jutos, bija, man bija tāds sajūta kā uz Mērķa planētas. Paldies! Eh, vēlos sacīt, ka ir jāiesniedz pieteikums iepriekš Liberatska kungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Atbalstu risinājumu attiecībā uz dzīvnieku labturību un dzīvnieku aizsardzību, kas tiek izmantot zinātniskiem mērķiem. Es uzskatu, ka šobrīd risinājums ir līdzsvarots, kas atbilst mūsu civilizācijas attīstības pakāpei un zinātniskajam, uh, at, zinātniskajam attīstībai. Taču vēlos teikt, ka es izdarīju kļūdu balsošanas laikā par pirmo grozījumu nobalsoju nejauši pār, bet īstenībā mans viedoklis ir pret. Paldies! Paldies! Pietikainen kundze lūdzu. Arvoisa puhemies. Paldies, priekšsētāji. Es balsoju par šo ziņojumu komitejai, jo uzskatu, ka šeit lietas ir jāuzlabo nākotnē. It īpaši mani uztrauc tas, ka dzīvnieku aizsardzība Eiropā pakāpeniski mazinās. Ir virkne labāku procedūru, ko varētu izmantot, lai panāktu labākus rezultātus un neradot nekādu kaitējumu dzīvniekiem, un mums ir jāstrādā pie šādām procedūrām nākotnē. ir ļoti svarīgi, protams, meklēt jaunu zāles, bet mēs to varam izdarīt, neradot ciešanas dzīvniekiem. Lies, tagad pārējām pie arī ziņojuma par nodarbinātības politiku. Un pirmais runātais Mastēla kungs. Presidente, diskusione su noi renta. Paldies. Debats par nodarbinātību ekonomiskās krīzes kontekstē ir prioritāte un būs prioritāte nākamo gadu laikā. Darba tirgu trūkst efektīvu mehānismu, tādēļ mums ir tas jādara efektīvāk un jāstiprina sadarbības starp ekonomiskajām politikām Eiropas Savienībā. Mums ir jākoordinē arī dalībvalstu darbs un jāsasniedz 20 2020. gadā nosprostie mērķi, jāpanāk ilgspējīga ekonomika un ilgspējīgu darbu vietu veidošana. Jāveicina sociālā ekonomika cieši sasaistot to struktūrālo un kohēzijas politiku. Efektīgi jāstrādā šajās jomās un jārod labākais veids, kā pārvarēt atšķirības dažādās dalībvalstīs un reģionos. Un šajā ziņā Eiropas iestādes var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu. Paldies, Macioni kundze, lūdzu. Paldies! Es balsoju par šo ziņojumu, jo esmu pārliecināta, ka kopumā tas ir pareizs lēmums, ļoti pozitīvs lēmums bet eh, es neesmu pilnībā apmierināta, jo tas varēja būt nedaudz ambiciozāks, it īpaši runājot par sieviešu piekļuvu darbu tirgumu. Un arī runājot par to, kā metoda būtu pareizākā cīnīties pret nedrošām darbvietām Eiropā. Es eh, apsveicu referenta paveikto darbu par spīti īsajam termiņam. Es eh, atbalstu mēģinājumu vienkāršot dažus no noteikumiem un pamatnostādnes par nodarbinātību visas četras, kas skaidri nospraužu mērķi, ka Eiropa 2020. gadā vēlas sasniegt konkrētus mērķus un ir arī mēģinājums mācīties no pagātnes kļūdām, kas uh, bija saknē mūsu neveiksmēm uz 2010. gadu Tā kā dokumenta rezultāts kopumā ir pozitīvs, ir būtiski priekšlikumi, kas ir ārkārtīgi interesanti. Ja mēs strādāsim tā kā nākas, tad mēs varēsim veicināt cilvēku apmierinātību ar dzīvi, ne tikai mēģinājums izdzīvot. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu.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 joprojām ir ļoti liels ekonomisks grūtības un galvenais, kas jādara, ir jārada jaunas darba vietas. Tāpat jāpaturprātā, ka ir demogrāfiskas izmaiņas un mēs e, ieviešam jaunas tehnoloģijas. Ir ļoti svarīgi ar nodarbinātību stratēģiju panākt līdzsvaru starp esošajām problēmām un ilgtermiņu problēmām. Un šeit ļoti nozīmīgu lomu noteikti spēlē sociālā politika, lai risinātu šīs grūtības. Es piekrītu referentam, ka ir strateģiski svarīgi nodrošināt mūža izglītību. Es varu tikai viņa pieeju atbalstīt un apsveikt viņu sagatavoto ziņojumu. Mečāro kungs, es ceru, ka pareizi izrunāju jūsu vārdu. Bet jā, kā jūs pareizi runājat? Meš, mēs sāroši. Nesāroši kungs lūdzu. Jā, nav viegli šo vārdu izrunāt, jā. Kozlika kungs lūdzu tagad. Ďakujem pekne, moje meno ste vyslovili správne. Paldies, man vārdu jūs izrunājat pareizi. Priekšstātāji cienījamie deputāti, es pilnībā atbalstu nodarbinātības pamatnostādnes, kā tās pieņēma Eiropas parlaments. Darbs un darba nodarbinātība ir galvenie pilāri ekonomiskās politikas veiksmēji. Ilgspējīga nodarbinātība un zaļā ekonomika palīdz radīt priekšnosacījumus, lai novērstu klimatu saistītas un ekoloģiskas problēmas. Dabas katastrofas, piemēram, plūdi Eiropā jau norāda, ka jaunas ilgspējīgas darbvietas var tikt radītas arī, lai novērstu konkrētu reģionu aplūšanu. Runājot par ūdensceļu uzturēšanu un plūdu aizsardzības sistēmu izveidi un to izmaksu, tas katrā ziņā būs mazāks izmaksas nekā plūdu seku novēršanai. Paldies, Fuģas kungam, lūdzu vārds. Paldies! Lai izkļūtu no finanšu krīzes un ļautu ekonomikai atveseļoties, nu šīs divas lietas Eiropā notiek nevienādos ātrumos, un diemžēl nodarbinātības statistika uz doto brīdi nav pārāk iepriecinoša. Šī tendence ir pret komisijas programmu, par kuru mēs balsojam šeit pašajā zālē par vadlinijām e, stratēģijai Eiropa 2020. Un tiek teica, ka ekonomiskai izaugsmai ir jābūt iekļaujošai. Integrētās pamatnostādnes, par kurām mēs šodien balsojam, ir labs solis šajā virzienā. Tās aicina dalībvalsts mazināt struktūrālo bezdarbu ar praktisku rīcību. Nedrīkstam aizmirst ka šāds darbs ir jāveic valstīs, kā piemēram Itālijā. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Mūsu konstitūcijas pirmajā pantā ir rakstīts, ka darbam ir jābūt nepārkopjot cilvēku cieņu. Paldies, Kilera kungs, lūdzu. Tent. Vēlreiz paldies priekšsarētāji. Nu, kā es jau pieminēju, es atbalstīju integrētās vadlīnijas kas risina jautājumus par bezdarbu dalību valstīs. Un te pašā laikā es uzskatu, ka jebkuram risinājumam ir jāiekļauj arī kvalitātes dimensija. Kā prezidents Barozo vakar teica, ir 4, 4 miljo, mil, miljonu vakances. Un lielākā daļa šo vakanču lai aizpildītu šīs vakāns, ir nepieciešams kvalitatīvs darba spēks. Tāpēc arī es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai komisija pēc iespējas ātrāk ieviestu vakanču uzraudzības sistēmu, kā arī ieviestu iemaņu pasi. Šādā gadījumā mēs varēsim nodrošināt mūsu kontinentā apmācītus, kvalitatīvus, profesionālus darbiniekus, te pašā laikā ir jābūt arī pietiekami drosmīgiem, lai tiktu vaļā no netarifu barjeram, kas, uh, ar kurām jāskrās mazajiem vidiem uzņēmumiem. Tagad lūdzu Antaņoci kungs. Cienījamie kolēģi, es balsoju par šo ziņojumu, jo es varu piekrist tam, ko izvēlējās referents par savu pieju. Te ir vairākie grozījumi, ko izvirzīja komiteja, un te pašā laikā ir norādīts ka ir grozi, ka groziem kopumā ir nedaudz un nekādā gadījumā nevaram teikt, ka dalībvalsts ir izmanto tikai un vienīgi šādas vadlīnijas, veidojot savu operatīvo politiku. Es varu piekrist arī referents teiktajam, ka ja mēs vēlamies to, lai Eiropā 2020. gadā stratēģijā būtu veiksmīgas nodarbinātības vadlīnijas, lai šīs vadlīnijas tiktu ieviestas arī veiksmīgi, tad ir jārisina jautājumi, kas ir saistīti ar sociālo-ekonomiskām atšķirībām starp Eiropas Savienības valstīm un reģioniem ar kohēzijas fondu vai citu veidu palīdzības izmantošanu. Lūdzu, Makinkundze. Šis ziņojums pa vadlīnijām ir ļoti veiksmīgs un redzēsim, vai padomu to izmantos. Es dzirdēju no Beļģijas prezidentūras, viņi ir teikuši, ka viņi ieskatīsies padomu eh, parlamenta rekomendācijas, bet es drīzāk teikšu, ka padomē ir ļoti svarīgi tiešām pārņemt un izmantot daudzas rekomendācijas, kas ir iekļauts arī kunga ziņojumā. Ir ja tīpaši jautājumi, kas ir saistīti ar atklāto koordinācijas metodu šajā gadījumā. Uh, Lisabonas darba kārtības jautājumu šī metoda nedarbojas, bet šajā gadījumā ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai mērķi tiktu izlietot. Esmu nu ļoti gandarīt par 62. grozījumu pieņemšanu, ja šis grozījums tiks ieviests, tad tik tiešām uh, tiks mazināts reģionālās atšķirības un esmu ļoti pārliecināti par to, ka ir nepieciešams starptautiskās darba organizācijas noteikums ieviest arī Eiropā. Sikierska kungs. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti labi, ka Eiropas komisija ir nākus klājā ar šo priekšlikumu attiecībā uz integrētām nodarbinātības vadlīnijām Eiropas Savienības stratēģijai 2020. gadā. Esoša ekonomikas situācija Eiropā un pasaulē, tad šajā situācijā mēs varam teikt, ka vadlīnijas ir ļoti labs solis uz priekšu, un šādā veidā varēsim arī uh, ievies mūsu noteikumus nodarbinātības jomā. Šādā gadījumā varēsim nodrošināt arī uh, kohēzijas un citus aspektus. Tādi jautājumi kā struktūrālā bezdarba risināšana, kā arī kvalitatīvās nodarbinātības veicināšana to cilvēku skaita papild, palielināšana, kas studē augstskolās, uh, uh, bezdarba samazināšana, kā arī nabadzības apkarošana. Šādā veidā varēsim radīt jaunas darba vietas, turklāt kvalitatīvas darba vietas. Un šajā gadījumā ir vajadzīgas investīcijas, kas ļaujas nodrošināt līdzsvarotu ekonomikas uh, Uh, attīstību, kā arī likvidēt uh, sociāla-ekonomiskās atšķirības starp dalību valstīm un Eiropas reģioniem. Mēlos teikt, ka dokuments Eiropa 2020 panāks mūsu rezultātus. Paldies! Havana kungs! Paldies, priekšsēdētāji! 30 gadi pagājuši kopš 15 Eiropas Savienības dalību valsts, tā saucamā vecā Eiropa Tolaik viņi 36% no pasaules IKP ir saražojuši, tagad ir 25% tikai un pēc dažiem gadiem būs tikai 15%. Nu, kāpēc tā ir? Mēs nevaram teikt, ka tikai Āzijas attīstības dēļ viss ir tik ļoti labi. Īstenībā ir tā, ka mēs esam sevi apgrūtinājuši ar lielākiem nodokļiem, ar stingrākiem noteikumiem, ar uh, to ar, milz, ar to, ka mums ir daudz birokrātu, ir dažādas inspekcijas, pārbaudas un tā tālāk. Nē, nu būtu jau loģiski, ja mūsu konkurenti būtu no tām pašām valstīm ar tādu pašu regulējumu, taču ja mūsu konkurenti nāk no e, Indijas un Ķīnas, tad tas ir savādāk. Tad, manuprāt, mūsu Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir pienācis īstais brīdis uh, paskatīties plašāk un atklāt lielo pasauli. Lielas paldies, tagad lūdzu Kamalkungs. Lielas paldies priekšsēdētāji! Nu, sāksim ar pozitīviem aspektiem, kas ir iekļauts šajā ziņojumā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi atbalstīt mūža izglītības ideju, jo daudzos gadījumos bija tā, ka jūs varat eksāmenu likt tikai vienu reizi, jums ir 11 vai 18 gadi, jūs liekat eksāmenu nolikts labi, nenolikts nākotne ir norakstīta. Taču tagad tā nav. Tagad ekonomikas sektori var uh, beigt pastāvēt uh, vienas dienas laikā, un tas nozīmē, ka mūsu iedzīvotājiem ir jāmācās ļoti nopietni. Ir jāskatās daudz plašākā kontekstā. Bieži vien mēs šeit parlamentā runājam par sociālo Eiropu, sociālo atbildīgo Eiropu, bet bieži vien mēs aizmirstam, ka sociāli atbildīga Eiropa nozīmē uh, to, kā ir, tiek veicināts darba vietu radīšana, bet daudzos gadījumos maziem un vidējiem uzņēmumiem ir grūtāk attīstīties, līdz ar to ir grūtāk radīt darba vietas. Es pateiktu, ka valdība daudzos gadījumos vienkārši traucē. Labi, paldies, un tagad ir uh, deklarācija par cilvēku tiesībām Irānā un Maconija. Kundze, vien minūte. Arulda. Grācie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, lūdzu pasteicināt balsojumu par šo rezolūcijas priekšlikumu. Es, es esmu no tiem eh, priekšlikumu parakst, parakstītājiem un balsoju par to, protams, taču es gaidīju vairāk no parlamenta puses. Tas bija steidzams lēmums, protams, bet tas bija arī jautājums, kurs, kuram e, mūs vajag angažēt steidzamā kārtā, jo ir runa par sakini dzīvi un tam ir jāga, e, jāmobilizē mūsu e, parlaments. Jo mēs nedrīkstam stigmatizēt eh, kādu uzvedību un tai pašā laikā pieņemt eh, tādu pašu eh, rīcību attiecībā pret Irānu. Irāna, kas vēl ar lielāku aroganci izturas pret starptautisko kopienu, pret Eiropas institūcijām, pret dalībvalstīm. Šī valsts ir vienaldzīga pret jebkuru aicinājumu. Šodien situācija ir smagāka, tā ir atšķirīga, jo pēdējo, pēdējā gada laikā Irānas rīcība un uzvedība ir vēl pasliktinājusies un pēdējā gada laikā mēs mēs esam redzējuši vairākas epizodes, kas bija pret Irānas apņemšanām starpto, eh, starptautiskajā arēnā. Es domāju, ka ir jāpieņem sankcijas pret šo valsti no dalību valstu puses un arī no Eiropas institūciju puses. Mēs nevaram turpināt uzturēt diplomātiskas attiecības ar valsti, kura eh, neuzklausa mūsu kopienas aicinājums. Paldies. Es nekad neesmu parlamentā redzējis tik lielu vairākumu balsojumā, jo tikai viena balss bija pret. Es domāju, ka jūs esat eh, panākusi to vēstījumu, ko jūs vēlējās nostūtīt, eh, nosūtīt Kēlam kungs. Jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es atbalstīšu šo rezolūciju Un ir vēl viens paziņojums, lai varētu palīdzēt glābt sakinē dzīvību. Diemžēl tas nav izolēts gadījums. Aptuveni 300 sievietes ir nomētātas ar akmeņiem eh, kopš ir eh, stājies eh, Eh, kopš pastāv pašreizējais eh, režīms. Tāpat arī tā attieksme pret nepilngadīgajiem ir tāda pati. Mums ir jādara viss, ko mēs varam, lai glābtu Aštianī kundzes dzīvību, bet pat ja mums tas izdosies, tad šī režīma raksturs eh, visdrīzāk nemainīsies. Tāpēc mums ir nepieciešams bez jebkādas kavēšanās atbalstīt tos Irānu, un tādi ir daudzi miljoni kopš pagājušās vasaras, kuri mēģina nomainīt pašreizējo režīmu ar demokrātisku iekārtu. Un mēs, mums nav jābaidās no saviem vārdiem. Paldies, Magines kundze, paldies priekšsēdētāji, es atbalstu jūs sacīto un vēlos pateikties Maconī kundzei par paveikto darbu šajā rezolūcijā, ko es pilnībā atbalstu. Un Strasbūrā ļoti svarīga e, tikšanās bija tā, kurā piedalījās sievietes no Irānas, kuras meklēja atbalstu no kolēģiem, bet es ar lielu prieku ar viņām tikos un izteicos viņu atbalstām. Taču mēs esam saņēmuši arī ļoti daudz eh, e-pastus. Eh, ir savādi, ka mēs eh, daudz vairāk e-pastu saņēmām par dzīvnieku labturību nekā šoreiz par cilvēku dzīvību. Un es domāju, ka mums, tā kā mums tika lūgts izmantot šo vārdu, daudzas sievietes, kas ir notiesātas uz nāvi nometāšanai ar akmeņiem, tiek notiesātas par muharedā no pārkāpumu, burtiski tulkojot dieva. Uh, Eh, doziegumu pret Dievu. Taču eh, tas, ko šīs sievietes ir darījušas, ir protestējušas pret diktatūru savā valstī un vēlas eh, panākt labākas pārmaiņas savā dzīvē un savā valstī. Es atbalstu tās sievietes, tas ir ļoti maz, ko es varu darīt, taču es ceru, ka parlaments ar savu plašo balsojumu šodien runā pats par sevi. Paldies! Paldies, Muskardīnī kundzei vārds. Presidente, questa risoluzione è il primo importante. Paldies, priekšsādātāji. Šī rezolūcija ir pirmais būtiskais solis, lai parlaments varētu rīkoties un turpināt cīņu, lai izglābtu kādu dzīvību. Bet cīnīties tādā nospiedošā režīmā, kurā nav nekā cilvēcīga, ir ārkārtīgi grūti, un es domāju, ka komisijai un padomēji būtu jāpieņem vairāk lēmumu, jānāk klajā ar jauniem priekšlikumiem nākotnē, un es domāju, ka ik vienam vārdam šajā parlamentā būtu jābūt apņēmības pilnam, un šie akmeņi būtu jānoliek pie kājām tiem cilvēkiem, kas citus cilvēkus nometā ar akmeņiem, un tas viss būtu jāuztver kā tāds kauna, kā, tād, kā tāds kauna mūris sievietes kļūst par uh, barbariskas nežēlības upuriem un uh, līdz ar to šie cilvēki pārvēršas par uh, visnežēlīgākajiem zvērnie, zvēriem. Re, tie reliģiskie līderi, kas nosoda cilvēku bez jebkādas apžēlošanas, un viņi zina, ka viņu laiks ir skaitīts, un viņu laiks, arī mūsu laiks būs skaitīts, ja mēs nepalīdzēsim šādas barbaristiskas sabiedrības upuriem. Paldies! Takuls kundze lūdzu. Nē, Takuls kungs. Godātais priekšsēdētāja kungs. Es balsoju par šo ziņojumu un es no sirds ceru, ka Asties kundzes dzīvība tiks glābta ar mūsu darbībām. Un tomēr, tā kā jau šeit izskanējis, esmu samērā skeptisks, jo, kā jau mēs zinām, totalitāriskas valstis tādas kā Irāna jau neklausās, ko sakam mēs vai kādi citi. Kā jau šeit izskanēja, arī manī bažas izraisa tas, ka cilvēktiesību jautājums uh, nav ticis pietiekami daudz izskatīts. Mēs esam runājuši daudz par dzīvnieku labturību un nevis par cilvēkiem. Jā, mums varbūt vajadzētu to salīdzē, salīdzināt un atcerēties, ka Eiropas Savienības galvenais pamatakmens ir aizsargāt mūsu pamatvērtības, un viena no tām ir cilvēka cieņa. Jā, varbūt, ka šo uh, ziņojumu varētu izskatīt arī no tāda redzes viedokļa, ka mēs atbalstam cilvēktiesības un mums vajadzētu nodr, e, no, sodīt Irānas un citus totalizāros režīmus. Un mēs tiešām ceram, ka tas ar laiku beigsies. Paldies. Kalē, Kalem kungs. Ja, domāju, Kā jau jūs teicāt, e, Mēs šodien balsojam par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem, un es balsoju par šo rezolūciju. Vispirms vēlētos pateikt, ka es neesmu protestētājs pēc savas dabas, un es nekad neesmu šāda veida tēkrekla uzvilcis iepriekš. Taču šis neadekvātais priekšlikums uzlikt sodu piespriest nāves sodu kādam ir tik ārkārtīgi barbarisks un necilvēcīgs, tik neaptverams, ka es nolēmu kaut ko darīt un uzvilku šo tēkraklu. Es tiešām ceru, ka Irānas varas iestādes sadzirdēs un sapratīs, ka šāda veida vardarbība ir jābeidzas. Protams, ka sabiedriskās domas publiska paušana un sabiedriskās eh, pasaules sabiedrības nosodījums varēs palīdzēt un beigt šādu veidu cilvēku nogalināšanu, kur skaits jau ir sasniedzis 300. Un mums tam ir jāpalīdz šādai nobeigšanai. Un tagad Kamalkung. Rezolūcija par Irānu. Mēs visi esam vienasprāts, kā priekšsēdētājs jau sacīja, rezultāts parāda, kāds ir, kāda ir šī pārla parlamenta nostāja visā politiskajā spektrā. Un Es esmu nobežījies par to, ka šīm abām sievietēm nav ticis nodrošināts eh, tiesas process, un arī juristi tiek eh, vajāti un izdzīti no šīs valsts. Mēs redzam valdību, kas pilnībā neciena demokrātiju, valdību, kas ignorē vēlēšanu rezultāts un piekauj nogalina cilvēks un protestētājs, kas vēlas lielāku demokrātiju. Mēs arī redzam, ka tiek citu reliģiju pārstāvi vajāti, piemēram, kristieši, bet es gribētu arī norādīt uz vēl kādu cilvēku, un tas ir Ibrahima Hamidī gadījums. Viņš tiek apsūdzēts homoseksualitātē un viņš tiek krimināli vajāts par savu seksuālo orientāciju. Es ceru, ka kādu dienu šis režīms tiks gāsts. Paldies, paldies visiem! Un kā viceprezidents cilvēktiesību jautājumus, es pilnīgi piekrītu jums. Es esmu bijis liecinieks Irānas tā dēvētajam taisnīgumam pirms pāris gadiem. Personīgi to redzēju. Un es varu tikai izteikt, ka pašreizējā situācija Irānā ir tiešām šausmīga, un es tiešām ceru, ka tas drīz izbeigsies. Uh, Un es domāju, ka balsoja, tā vienbalss, kas bija pret šo rezolūciju, bija kļūda. Bija jābūt vienbalsīgam balsojumam par. Nākamais runātājs, paldies priekšsēdētāji. Irānas revolūcija 79. gadā reiz tiks uzskatīta par episku notikumu, salīdzinot ar Francijas revolūciju un Krievijas revolūciju 1917. gadā, jo šķiet, ka šī šeit netika ievērot nekādi suverenitātes principi. Pat otrajā pasaules karā, kad eh, neitrāli pretrunīgas ideoloģijas sadūrās, diplomātiskās pārstāvniecības neaskaramība tika saglabāta, bet šie noteikumi uz Irānu, Irānas gadījumā neatiecās, un tā tas ir turpinājies kopš paša sākuma, neņemot vērā nekādu teritoriālo jurisdikciju tiek atbalstīts terorista organizācijas no Persijas līdz, līdz Libānai un līdz Balkāniem. Ir bijuši uzbrukumi pret civiliem mērķiem gan Londonā līdz pat Buenos Airesai. Un es domāju, ka mums būtu jābūt vēl spēcīgākiem viņus uh, nosodot, ja mēs vēlamies, lai mēs paši tik ievērot principu, demokrātijas principus un teritoriālās neaskaramības principus. Es domāju, ka deputāti ir ļoti godīgi runājuši par to, ka trūks pārstāvnieciskas valdības Irānā Un es ceru, ka nākamajā reizē, kad notiks Eiropā kāds referendums, mēs būsim tikpat stingri savos uzskatos. Paldies! Sanāksme tiek slēgta, sāksim pulkstens trijos. Paldies! Thank you.